kolēģi. Es aizvietoju mūsu priekšsarētāju, kurš nevar būt klāt. Vakar eh, trešais punkts, pie kura mums ir jāatgriežas pār eh, pašreizējām sarunām. Vispirms par fiskālis eh, trialogu. Pirmais trialogs fiskālas programmai notika 23. janvārī. Apspriesti jautājumi saistīti ar programmas funkcionēšanu, plānošanu, atskaitīšanos, izvērtēšanas sadarbību ar eh, mazāk attīstītām valstīm, ārēju ekspertu līdzdalību, programmas mērķiem, prioritārām darbībām un īstenošanas un deleģētiem aktiem. Piešķirts plašs mandāts tehniskajam darbam Nākamais potenciāli pēdējais trialogs paredzēts cerudien 21. februārī no rīta. Tālāk. Investīciju firmu pārskatīšanas eh, trialogs arī 23. janvārī. Tātad tas bija pirmais trialogs. Parlaments un padomu izskaidroja savus nostājus par galvenajiem politiskajiem tematiem, tā skaitā par IFR darbības jomu, ekvivalences noteikumiem, atlīdzību un pārvaldību, uh, kapitāla prasībām un kā faktoriem, trešās kategorijas firmām. Kaut arī vienošanās par galvenajiem tematiem vēl nav panākta, cerams, ka būs e, darbs tieši šai virzienā. Ir plānot saglabāt konsekvenci ar nesen panāktajām vienošanām par citiem tekstiem banku jomā, piemēram, CRR2 un CRD5. Nākamais trialogs paredzēts februāra sākumā. Trešais jautājums - sekto obligāciju trialogs 24. janvārī. Tātad tas bija otrais trialogs eh, par eh, sektējām obligācijām. Tātad tas notika 24. janvārī. Tika apspriests jautājums saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem, likviditāti un sekšanas prasībām pagaidu vienošanās un transponēšanas eh, termiņi eh, tika ļoti īsi apspriesti. Protams, arī eh, atbilstības aktīvi CRR prasībām atbilstoši sektējām obligācijām tiks skatīt pirmo reizi, tālākie trilogi paredzēti februārī. Tas ir bija trešais punkts, kas tika vakar atlikts uz šodienu. Tagad pārbaudīsim balsošanas iekārtas, testa balsojums. Lukas kungam nav balsošanas kartiņas, tagad to mēs ieskaitīsim papildus, ja vajadzēs. Tātad trīs balsojumi. Pirmais. Vispirms emīra tīrvērts pienākumu. Dosjē. Yeah mūsu priekšsēdētāja Gotjeri kungu vārdā. Vispirms par pirmo ot un otro punktu. Kurš par? Pret? Pieņemts. Es saprotu, ka no pirmo līdz devīto pamatojumu mēs varam visu blokā. Visi viensprāts. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tālāk Tālāk apsvērumi. A, B un C arī blokā. Par, pret, apstiprināts. Tad balsojam par tekstu kopumā. Kurš par? Es atvainojos personāla balsojums. Balsojam personāla balsojumā. Tā skaitā Lukas kungs. Beidzam balsot. Ļoti labi. Apstiprināts ar ievērojumu pārsvaru. Apsveicam Gotjēri kungu. Tālāk otrais dosie. Ārpus biržu atvesināto instrumentu līgumu. Pirmais un otrais punkts blokā par pret pieņemts Pamatojums no 1 līdz 12 eh, blokā, kurš par pret pieņemts. Apsvērums A, B un C blokā, kurš par pret pieņemts. Un balsojam par tekstu ar grozījumiem personāla balsojumā. Beidzam balsot. 35 par, 1 pret, 6 atturas. Paldies! Un pēdējais balsojums, vēl viens agrīnas iebildumu eh, pieteikums saistībā ar Brexit. Pirmais un otrais punkts blokā, kurš par, pret, pieņemts. Pamatojums no 1 līdz 10 blokā, kurš par, pret, pieņemts apsvērums A un B, kā arī C, viss kopā par, pret, par tekstu ar visiem grozījumiem, sākam balsot, personāla balsojums, beidzam balsot, 35 par, neviens pret, 7 atturas, pieņemts. Paldies, kolēģi! Nākamā sanāksmē pirmdien, 4. februārī no 3 līdz 6.30 vēl jāapstiprina. Paldies! Thank you all very much.